Jās, es jau pateicu par lēmumu, ko iesniedza NV komiteja. 24 stundas ir pagājušas, nekādu iebildumu nav bijis. Un atbilstoši 105. noteikumam, 6. sadaļai, tas ir pieņemts un tas tiks publicēts rīt 18. janvārī. Un tagad mēs varam pāriet uz pirmo.